Darba kārtības projekts jau ir publicēts, tas ir arī pieejams Eiropas parlamenta interneta lapā. Līdz ar to sēdi pasludina par slēgtu un visiem ar labu nakti.